Kolēģi un kolēģi. Kolēģis un kolēģi, vēlos atklāt sanāksmi. Attiecībā uz darba kārtību vēlos ieteikt, ka mēs kā pirmo darba kārtības punktu šeit ņemtu vispirms sarunu ar eh, Boris Terešoku, kuru mēs eh, zinām jau no iepriekšējiem sarunām. Viņš eh, pārstāv Ukrainas valdību kā īpašais sūtnis Krimas jautājumos. Viņš ir iecēlts šajā amatā Tā kā mēs varēsim šeit runāt ar uh, pareizā sarunu partneri par šiem jautājumiem. Kolēģis Gālērs ir uh, piekritis, ka viņa darba kārtības punkts par parlamento asamblēju Eiropas Savienība Āfrika. Viņš uh, vēlas to diskutēt kopā ar attīstības komiteju. Tā kā tur būs paredzēts laiks, Mihālim par to sasniegs paldies. Paziņojumā nekāda nav. Mēs līdz ar to varam pāriet pie darba kārtības punkta numur 4 - saruna ar Boris Tarašuku. Es vēlētos izteikt eh, komentāru sākumā. Es eh, Tarašu kungu lūdzu šodien atnākt uz šejieni pie mums, lai pastāstītu par Ukrainas nostāju, par eh, notikuma attīstību pēdējā laikā. Un vēlos par to izteikt tādu saturisku paziņojumu. Pirmkārt, eh, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un to interpretāciju Krievijas federācijas eh, nostāju rīcība ir pretrunā ar starptautiskajām tiesībām. Otrkārt, es eh, arī biju klāt trīs ārlietu ministra sanāksmē ar toreizējo prezidentu Janukoviču. Pirmais punkts kas tika pieņemts, bija tāds, ka 48 stundu laikā 2004. gada konstitūcija atkal stāsies spēkā. Prezidents Janukovičs nav turējis vārdu un nav parakstījis šo likumu un ir pamets Kijevu. Viņš nav izpildījis savus uh, pienākumus un uh, nav izpildīs arī sa savas saistības un atbildību vienkārši nesot klāt, un līdz ar to vienošanās nav ievērota. Proti, ka jautājums par konstitūciju bija vienošanās sastāvdaļa, tādēļ šī konstitūcija šodien ir likumīga, likumīga spēkā. Turklāt vēl vienošanās tekstā ir teksts, ka desmit dienu laikā parlaments ievēlēs jaunu valdību. Tas ir noticis saistībā ar vienošanos. Treškārt, parlaments, kas eh, ir pieņēmis šo lēmumu, ir ievēlētais likumīgais parlaments, kas ar lielu vairākumu arī no reģiona partijas eh, ar to līdzdalību ir balsojuši par šo konstitūciju un šo valdību un arī par šo spīkeru un pārējais eh, prezidentu. Tā kā Vienalga, kāda būtu interpretācija, jebkurā gadījumā šīs ir likumīgas iestādes institūcijas, un atņemt tām likumīgu, likumīgumu nav pamatoti. Treškārt, iepriekšējos mēnešos esmu bijusi vairāk kārt Ukrainā. Mēs neesam satikuši maidām laukumā fašistus, bet cilvēkus, kas cīnās par tiesisku valstu un demokrātiju un par eh, pilsoņu tiesībām. Un es neesmu piedzīvojis un nav nekādu norāžu par to, ka būtu Kriev, Krievrodu iedzīvotāju diskriminācija. Tātad šīs abas lietas, runas par uh, fašistiem un uh, to, ka tiktu darīts pāri krievrodīgiem iedzīvotiem, tā vairāk ir Krievijas propaganda kopš decembra sākuma. Un tas tiek veidots uh, un izplatīts sistemātiski un nav nekādu faktisku pamatu šādām runām, tā kā no tā nevar atvasināt nekādu veidu argumentāciju, ka varētu iebrukt Ukrainā, lai aizsargātu Ukrainas krievalodīgos iedzīvotājus. Tie ir krievalodīgie Ukrainas iedzīvotāji ar Ukrainas pilsonību. Arī to vajadzētu izprast. Uh, valodu likums nekad nav uh, stājies spēkā, tā kā arī šis arguments nav pareizs. Tā kā no tā varu secināt, ka faktiskie argumenti, kas tika izvirzīti no pretējās puses, tas, uh, tie viņi nav pareizi, tā kā bieži vien tev vienkārši nozīmē politisku varas demonstrāciju. Un uh, ar to tiek mēģināts uh, uzspiest eh, vecās impērijas viedokli. Tā ir mana analīze. Un tagad mēs ķersimies klāt pie sarežģītākās daļas, un manuprāt, par šiem jautājumiem mēs vairāk varēsim diskutēt pēc tam, kad mēs būsim uzklausījuši Terašuku kungu, kā viņš eh, vērtē pašai situācijai. Boris, tagad tev vārds lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Godējumiem ārlietu komitejas deputāti. Man ir tas gods uzrunāt jūs šodien. Es gribētu cerēt, ka būtu gribējis cerēt ka man ir iespēja jūs informēt par Ukrainas tautas uzvaru pār diktatūru pēc trīs mēnešu mierīgiem protestiem, kuri iesākās kā reakcija pret Ukrainas varas iestāžu lēmumu neparakstīt asociācijas nolīgumu ar Eiropas Savienību. Tādējādi pirmo reizi Eiropas vēsturē vesela tauta sacēlās par Eiropas vērtībām un principiem. Un lēmēji iestādes mēģināja sagraut mierīgās demonstrācijas. Kā jūs zināt, ap simts mierīgu protestētāju tika nogalināti no režīma puses. Viņi tika nežēlīgi nogalināti to, paveica snaiperi šaujot uz neapbruļotiem cilvēkiem, un visi mēs, kuri stāvējām Maidana laukumā vairāk nekā trīs mēnešus, cerējām, ka ir pienācis laiks, kad Ukraina lems pār saulikteni, pār tās ceļu uz Eiropas tautu saimi. Diemžēl tā nenotiekam līdz ko jaunās Ukrainas demokrātiskās lēmēja iestādes sāk atjaunot valsts institūcijas, Krievija sākā kavēt Ukrainas tautu, ieviest tā sapni kļūt par daļu no Eiropas sabiedrības. Es ne, nestāstīšu ilgi par Ukrainas notikumiem, bet vēlos jūs informēt, ka uzstājos šeit kā īpašais Ukrainas valdības sūtnis par Krīmas konflikta noregulējumu. Šī ir mana pirmā diena šajā amatā. Pirms tam es uh, piedalījos eh, sadarbībā ar daudziem no jums un ar lepnumu atceros, ka uzņēmu Liela Eiropas parlamenta delegāciju, lai nodrošinātu viņu uzstā runu tulkojumus tūkstošiem cilvēku, kur bija pulcējušies Maidāna laukumā. Tas bija liels notikums ne tikai mums, Ukraiņiem, bet arī daudziem no jums, eh, Elmāram, Jacekam, Salafrankas kungam, kuri uzstājās Maidāna laukumā tautas priekšā. Es <clears throat> lepojos par to, cik silti tautu uzņēma Eiropas parlamenta pārstāvis Viņi pauda savu vēlmi kļūt par neatņemamu demokrātiskas Eiropas sastāvdaļu. Gribu atgādināt, ka līdz ko tika izveidot jaunā Ukrainas demokrātiskā valdība, kas notika pagājušajā ceturtdienā, praktiski nekavējoties sāka rīkoties arī Krievija. Un šobrīd situācija ir tāda, ka man žurnālisti dod jautājumu, ko dara Krievija, vai tā ir invāzija, agresija vai nē. Un mana atbilde ir, kā tā ir gan intervence, gan agresija. Bet no mana viedokļa raugoties. Tā bija inovācija, citējot Krieviju. Viņi īsteno politiski militāru operāciju. Viņi sākotnēji ieņēma valdības vēkas Krīmas autonomajā republikā. Bez jebkādām zīmotnēm un grūti bija pārliecināties, ka tie ir krievi, bet tie bija krievi kopā 6000 īpašo bruņoto spēku kā pārstāvju invadēja Krīmu neatņemam Ukrainas teritorijas sastāvdaļu. Tagad, kad jaunās Ukrainas lēmēja iestādes ir devušas rīkojumu Krīmām, nešaut, nedot nekādu iemeslu Krievijai izmantot to kā provokāciju, un tā vietā mēs redzam, kā Krievija ciniski militāri īpašos GRU jeb galvenās izlūkošanas pārvaldes eh, karaspēku. Es nezinu, vai jūs saprotat, kas ir grūti jautā runātājs tās ir, tas ir bijušais padomju savienības, tagad Krievijas karaspēks, kas ir apmācīts īpašām pakļaušanas operācijām. Un šie cilvēki bez jebkādām zīmotnēm par to piederību, e, kā jebkuras valsts bruņotajiem spēkiem, ieņēma Krīmas republikas eh, valdības ēkas. Šobrīd viņi ir praktiski pārņēmuši kontroli pār strateģiski militāriem objektiem Krimā. Gribu uzsvērt to, ka Ukrainas karavīri neviens neizmantoja tiesības aizstāvēties, jo tādas instrukcijas bija saņemtas no valdības puses. Nešaut. Šī operācija pirms tam notika politiskas akcijas no Krievijas puses. No vienas puses Krievija par leģitīmi ievēlēto Ukrainas, iecelt Ukrainas valdību, Krievija atzina, ka tā neatzīst Ukrainas eh, lēmēji iestādes, konkrēti parlamentu, kas ir ievēlēts ar mūsu politiskajiem oponentiem vairākumā, un valdību, kas ir pienācīgi parlamentā iecelta, ka tā ir nelikumīga. Viņi gatavoja startautisko sabiedrisko domu, viņi sāka to maldināt caur saviem mēdījiem visā pasaulē. Kā Ukrainas lēmēja iestādes nav atzīstamas, ka tās ir naidīgas attiecībā pret krieviski runā, krievalodīgajiem Ukrainas teritorijā, it īpaši tās dienvidos un austrumos, kas neatbilst patiesībai, maigi izsakoties, jo, ja jūs staigāsit pa ielām Kijevā vai citā lielā Ukrainas pilsētā, jūs dzirdēsit, kā cilvēki lielākoties sarunājas krieviski. Tās nozīmē, ka neviens nevar pamatoti teikt, ka Krievi nedrīkst runāt savā valodā. Un tagad mēs Ukrainas mēdījos dzirdām daudz to, ka daudzi krievu valodīgie protestē pret Maskavu, apgalvojot, ka viņiem tās aizstāvība nav vajadzīga. Cilvēki protestē pret šo aizstāvēšanu ar šaujamieročiem pret Ukrainas daļas okupēšanu. Šī politiska militāra operācija nozīmētu organizēt politiskus, politiskus nemierus Krīmā un izmantot tos kā iegānstu invāzijai. Un pat bija redzams, ka viņu sacītajiem nav pamata, jo neviens nav ticis nogalināts. Tikai Krievijas militāristi kamuflāžas kostīmos bija redzams Simferopolis, Sevastopolis un citās Krimas uh, pusvalsts pilsētās. Godājamie ārlietu komitejas deputāti. Es Gribētu sacīt, ka Ukrainas lēmējiestādes nav devušas nekādu iemeslu provokācijām, neviens šāviens nav izskanējis no Ukrainas puses. Mēs stingri sekojam saviem darbiem, tajā pašā laikā Ukrainas parlaments, kas strādā praktiski bez pārtraukuma, dara visu, lai varētu no, nodrošināt mieru un kārtību Krimā. Mums ir Ukrainas parlamenta dokuments attiecībā uz Ukrainas pievienošanos kodolieroču neizplatīšanas līgumam ar lēmumu iznīcināt visu kodolu arsenālu. Gribu atgādināt, ka uh, tās ir 176 starpkontinentālās balistiskās raķetes, tād, kā tika parakstīts Budapeštas memorands, un ap 2000 kodolgalviņu. Tā kā es strādāju, biju samērā tūstāvošs šo garantiju sagatavošanai tad varu teikt, ka neviens dokuments netika pacelts, lai aizstāvētu Ukrainas intereses. Ne 2003. gadā, kad eh, bija Kerčas notikumi, nē, pagājušā gada augustā, kad eh, Krievija praktiski uzsāka tirzniecības karu ar Krieviju. Turklāt Budapeštas medvarants paredz divus gadījumus, kāds garantijas ir jāpiemēro. Pirmais ir spēka pielietošana vai tādi draudi, attiecībā uz Ukrainas teritoriālo integritāti vai suverenitāti, un otrais - ekonomisku svīru izmantošanu, lai grautu Ukrainas ekonomiku. Abi šie elementi bija jāizceļ un jāapspriež konsultāciju laikā. Un tagad pirmoreiz Budapeštas memorands varētu sākt darboties. Šodien Kijevā ir ieradies eh, apvienotās karalists ārlietu ministrijas pārstāvis, kas ir viens no garantiem, rīt ieradīsies savienoto valstu valsts sekretārs Kerijs, savienotās valsts ir vēl viens no garantiem, un Krievija turpina noraidīt valsts garantā dalību un noraida konsultācijas. Ne divpusējas, ne kā Budapeštas memoranda garantiem, kas nozīmē, ka viņi nevērtē ne starptautiskās normas, ne apvienoto nāciju hartu, ne mūsu divpusējo nolīgumu, kas paredz atteikšanos no spēka lietošanas un atbalstu teritoriālai integritātei. Tāpat man nācās strādāt pie unikāla dokumentu pieņemšanas apvienoto nāciju drošības eh, padomē 93. gada 20. jūlijā, kur ir rakstīts, ka provokatīvu lēmumu no Krievijas puses gadījumā pret eh, Ukrainas integritāti. Šīs dokuments ir pieņemts un vēl aizvien apvienoto nāciju drošības padomes eh, darba kārtībā drošības padomu sanāk kopā Ņujorkā. Šīs dienās. Ko mēs sagaidām no Eiropas Savienības? Mēs, protams, sagaidām solidaritāti, kā to gaidīja trīs mēnešu garumā protestētāji, kuri vēlējās būt daļa no Eiropas nācijām. Ko mēs vēlamies? Tas, ko mēs vēlamies tagad, ir solidaritātes apliecinājumi, bet jāapzinās, kā mūsu integritāte tiek apdraudēta. Krievija īsteno agresiju un invadē daļu mūsu teritorijas, tā pārkāpja savus pienākumus, būdama līgumu pār jūras flotes uzturēšanu parakstītāja. Ja jūs ņemsiet jebkuru dok dokumentu, kur parakstītāja ir Krievija, tad ik viens no tiem ir pārkāpts. Mēs sagaidām, ka Eiropas Savienība maksimāli drīz pieņems politisku lēmumu parakstīt asociācijas nolīgumu, kuru iepriekšējie pie varas esošie nolēma neparakstīt, un kura sakarā izcēlās Maidan protesti. Es ceru, ka šis lēmums tiks pieņemts maksimāli drīz. Ukrainas valdība ir gatava parakstīt šo nolīgumu. Un šis nolīgums jau bija gatavs parakstīšanai 29. novembrī Viļņā. Mēs ceram uz jūsu atbalstu šajā sakarā. Tāpat arī mēs esam pateicīgi par paziņojumiem no Eiropas institūciju puses, bet ar to vien nav pietiekama pašreizējā situācija. Pieprasa netradicionālu lēmumu pieņemšanu. Pašreizējā situācija pieprasa izlēmīgāku rīcību no Eiropas Savienības puses. Es domāju, ka būtu piemērot, ja Eiropas Savienība izveidotu policijas novērošanas misiju līdzīgi kā pilotu projektu par tā saucamo from... EU BAM misiju, kad Eiropas Savienības robežsargi seko tam, kas notiek uz robežas starp Ukrainu un Moldāviju it īpaši separātisko Piedņestras apgabalu. Mēs uzskatām, ka tas būtu piemērots mehānisms, ko varētu izveidot Eiropas Savienība. Dārgie draugi, noslēgumā gribētu pateikties visiem, it īpaši tiem, kuri apmeklē Ukrainu, mūsu valsts politiskajās krīzes laikā tiem, kuri uzstājās Maidan laukumā, bija iespēja sājust tautas entuziastisko atbalstu Eiropas Savienības pārstāvjiem. Lūdzu, turpiniet atbalstīt ar konkrētiem darbiem Ukrainu. Paldies! Kolēģi un kolēģi! Darbie kolēģi! Ir 14 runātāji pieteikušies. Vai jūs piekristu, ja katram politiskās grupas runātājiem būtu divas minūtes un pārējiem pa vienai minūtei? Es domāju, ka tā vajadzētu darīt, un es uh, lūdzu kolēģiem izturēties koleģiāli un uh, ievērot uh, noteikto laiku, jo apmēram četros uh, nedaudz eh, vēlāk eh, Tarašu kungam būs iespēja runāt ar presi, kas eh, šobrīd arī ir būtiski, ka viņam ir tāda iespēja. Vispirms Salfranks kungs lūdzu. Jā, Mr. David. Viljola, point of order. Pirms reglamenta jautājums, vai jūs esat pārliecināts priekšsādētāji, ka visas politiskās grupas zina par šo sanāksmi, jo es redzu, ka dažas nav pārstāvētas, to saka Dāvidkungs aware, but, uh, some, uh, more... Viņi uh, tā kā zināja, uh, bet citi varbūt bija labāk informēti nekā pārējie. <laughs> Mr. Salafranca. Salafranks, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, Tarašķukungs, sveicam jūs Eiropas parlamentā. Jūs lūdzāt mūsu parlamenta solidaritāti un tautas partijas grupas vārdā grib apliecināt eh, solidaritāti un nosodīt stingri Krievijas intervenciju jūsu valstī. Mēs uzskatām, ka tas ir akts pret starptautiskām tiesībām, kas pārkāpja apvienoto nāciju hartu un apdraud drošību un mieru pasaulē. Ir savādi, ka tā ir viena no valstīm, kas ir par garantiem Budapeštas memorandumā, lai aizsargātu jūsu valsts teritoriālo integritāti. Valsts, kas eh, aicina, palīdzēja turpināt eh, slaktiņus Sīrijā, Un šodien sanāk kopā Eiropas ārlietu ministru padome, eh, tiks lemts par turpmāko rīcību un arī ar prieku uzklausām to, ka esat gatavi parakstīt asociācijas nolīgumu, arī vai esat gatavi sankcijām, eh, un vai rāda ir gatava eh, lūgt iekļaušanu Ziemeļatlantijas līguma valstīs. Mēs pozitīvi vērtējam jūsu valdības norādījumus nešaut un nepakļauties provokācijām. Domājam, ka Tas ir apliecinājums dialogam un izvairīšanai no konfrontācijas. Es nedomāju, ka kāds gribētu karu, bet šajā kontekstā es nedomāju, ka var neņemt vērā tautas tieci, tie, tiecienus pēc brīvības, eh, vairāk nekā simt cilvēki ir samaksājuši ar dzīvību par šiem centieniem. Mēs nevaram atstāt bez eh, atbildes šo barbarisko aktu, kas ir invāzija no Krievijas puses. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs runā bez ieslēgta mikrofona. Um, thank you very much. Liels paldies. Tāras Juka kungs, paldies par jūsu ievadvārdiem. Mēs vērojam, kā situācija strauji sāsinās, un es gribētu jums uzdot jautājumus, kā īpašiem sūtnim par Krīmu. Kā mēs visi zinām, ceturtdien 50 bruņot vīri ielauzās Krīmas parlamentā, saņem informāciju no Krīmas un uh, tikai uh, Krievu vairākumu pārstāvi tika ielaisti parlamentā, pārējiem bija jāpaliek ārpusē, un tiek teikts, ka policija uh, nespēja situāciju kontrolēt. Tātad mans jautājums jums kā sūtnim ir, kuri šobrīd ir jūsu partneri, jo bija pieņ tika pieņemts lēmums par referendumu ceturtdien, un otrs jautājums, premjers uh, tātad ir atstādināts un aizstāts ar citu Tātad, eh, kāda ir jūsu partneri, saruna partneri Krimā? Un tad otrs jautājums par minoritāšu a, eh, tiesībām a, eh, ir a, 25% ukrāņu minoritāte un 15% krimas tatāru minoritāte, un viņi ļoti drosmīgi demonstrē, aizstāvot Ukrānas teritoriālo vienotību. Mums tiešām vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai uh, palīdzētu viņiem aizsargāt savas tiesības. Un pēdējais, ko gribētu teikt, jūs uh, lūdzāt, lai tiktu parakstīts asociācijas nolīgums. Kā jūs to vērtējat? Vai šī parakstīšana, ja tā īstenosies, ko tā panāks, jo tas var vēl sāsināt situāciju, kā jūs to vērtējat? Informieren. Gribētu jūs informēt, ka premjers Azarovs uh, vēl eh, pie Janukoviča atkāpās, un tad eh, parlaments eh, ievēlēja jaunu par, premjeru. Tā tas notika. Dāfa kungs. Uh, Priekšsādātāji, liels paldies. Un runājot liberāļu grupas vārdā, es gribētu paust manu līdzjūtību un, protams, arī solidaritāti Putins rīkojas gluži kā vecs Krievu tirāns, bet viņš eh, šķiet vairāk uh, reaģē, un viņam ir jāsaprot, ka mūsdienu pasaulē viņš ir atkarīgs no globālās finanšu sistēmas un tirgiem. Es domāju, ka viņš ir daudz vājāks nekā viņš izskatās vai varbūt arī nekā viņš jūtas. Potenciāls iztenot skarbas un gudras sankcijas ir ļoti reāls. Ja to sasaista ar uh, Uh, intensīvu diplomātisko darbību. Es domāju, ka NATO šeit ir būtiska loma spēlējama politiski, apstiprinot vēlreiz tās mērķus un vienotību. Un ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība pati būtu daudz vienotāka un skaidrāk paustu savu nostāju nekā tas ir bijis uh, līdzīgās citās krīzēs pagātnē. Es saprotu un pieņemu to, ka ir eh, nepieciešama stingra robeža uzraudzība un eh, eh, jākopo arī izlūk dienestu informāciju. Es kolēģē Boskotē vēlos atvainoties. Es nepareiz sapratu, jūs jautājums bija par premjerministra uh, leģitimitāti Krimā. Tagad vārds Šūckungam. Dank, um, Paldies Borisam Terešukam, ka viņš ir atnācis pie mums un uh, mums pastāstīja, cik uh, briesmīga šī informācija, ko esam saņēmuši. Jūs patiešām esat ar tādu ļoti sliktu vēstījumu pie mums atnācis, un es domāju, ka šī situācija, ko pašlaik piedzīvojam, atgādina 1914. gadu nekā 21. gadsimtu. Tā ir politika, kuru mēs īstenībā vairs negribējām piedzīvot. Es eh, KGB virslietentam eh, Putinam, eh, mm, tas, viņš tagad parāda sev to dabu, un mums vāciešiem tas, tas, ko viņš saka, ne, neizklausās pēc vēlmes atkal apvienoties, bet tas drīzāk ir neoliberāls pretenzijas uz teritoriju, proti nodibināt. Uh, tāda Eirāzijas uh, apvienība, kurā tad iespiest ar varu Ukrainu. Es domāju, šeit ir nokartus viņam maska, un mēs tagad precīzi zinām, uh, ar ko mums rēķināties. Protams, mēs jums sniegsim solidaritātu un atbalstu, cik vien tas būs iespējams. Es domāju, ka asociācijas noliekums uh, pagaidām masko līdz, tas jums pienākas, un demonstranti Maidāna laukumā to ir izcīnījuši. Bet es domāju, kas tagad būtu daudz svarīgāks, ir uh, darbības plāns eh, līdzdalībai, kas 2008. gadā tika izstrādāts Bukareste, bet, diemžēl, tas nav ticis izpildīts. Es saprotu Baltijas valsts, kas toreiz teica, mēs labāk vēlamies būt NATO nekā Eiropas Savienībā, jo NATO iestāšanās NATO tas ir daudz svarīgāk nekā iestāšanās Eiropas Savienībā. Tas mums sniedz teritoriālo drošību un garantijas, ka Krievija mūs vairs nevarēs apdraudēt ar uh, savu doktrīnu, kuru pārstāv gan Putins, gan Medvedevs. Proti, ja tiek apdraudēti, viņi prāt, krievulodīgi eh, šais valstīs, tad mēs iejauksimies ar Krieviju. Jā, un šeit tas, kas tiek apdraudēts kājām gaisā, Ukrainā, Krimā, tā ir tā pati metoda, kā 68. gadā. Uh, Panu Savienība iesoļoja eh, Prāgā un 79. gada Afganistānā. Tā, pati, tā pati metode, un tas ir briesmīgi Tanakungs. Boris, Priekšsēdētāja Boris, sveicu jūs sirsnīgi šeit no EKR puses, un man ir ļoti skumji redzēt jūs šeit šajos apstākļos. Es biju cerējis, ka mēs jūs varēsim sveikt kā jauns demokrātisks Ukrainas pārstāvi ar uh, Eiropas stilu demokrātijas nākotni, bet ko mēs tagad vērojam ir uh, Eh, starptautiskās likumdošanas pārkāpumi, ko īsteno Krievijas federācija, un eh, būtībā tā ir Putina diktatūra, kas visu komandē pār eh, kāpjot ANO hartu un citus starptautiskos likumdošanas. Viens jautājums par šiem te Budapestas garantijām, kā jūs tās nosaucāt, amerikāņi saka assurances, tā kā apsolījumi. Uh, Vai jūs varētu lūdzu precizēt, vai tās ir garantijas vai tāda kā apsolījuma, un uh, ko jūs varat sagaidīt kā reakciju šeit? Es ļoti cieši sakoju šiem notikumiem, un uh, Krīmu ir uh, aprijusi Krievija, izmantoja dažādus mēlus un propagandu, KGB un uh, visi citi dienesti jau nedēļām ir pie tā strādājuši. Viņi saka, ka 670 tūkstoši krieviski runājošo ukrāņu ir bijuši spiest bēgt uz Krieviju, kas ir pilnīgs muļķības. Uh, faktiski es esmu um, redzējis drīzāk, ka uh, Krievijas pilsoņi uh, uh, ierodas Doņetskā, lai piedalītos protestos. Mums ir vajadzīgas um, spēcīgas sankcijas, ja to nevar atrisināt ar diplomātiju. Mēs uh, nevēlamies kāru, bet, uh, manuprāt, viņam būtu kaut kā jārēģē uz uh, stingrām Irānas stila sankcijām. Un es gribētu arī, lai Turki izrādītu solidaritāti saviem um, brāļiem Tatāriem Krimā. Uh, Es domāju, ka Turcijai vajadzētu izrādāt, eh, izrādīt solidaritāti tatāriem, kuri nevēlas eh, ciest eh, no Krievijas, kā viņi cieta no Staļina režīma. Viss šis gadījums atgādina Čehoslovākiju un Sudetiju, un kādas sankcijas mēs šeit varam piemērot. Es uh, atbalstu uh, sankcijas attiecībā uz brīvās izniecības nolīgumu un runājot par referendumu Krīmā. Vai uh, Putins uh, vispār gribētu referendumu par neatkarību? Εκ μέρους του ΑΚΕΛ και της ΓΟΕΦΑ. Paldies. Akelpārtīs un goja grupas vārdā gribētu paust mūsu atbalstu Ukrainas tautai. Esam pārliecināti, ka Ukrainas tautai ir tiesības uz nākotni un ka tikai Ukrainas tauta var lemt, kāda tā būs. Gribu teikt, ka diskusija līdz šim man ir tomēr likusies visai vienpusīga. Ne tikai tāpēc, ka vienīgi kolēģi ir izteikušies, bet es redzu tikai vienu versiju, kas tiek izklāstīti deputātiem. Es nedomāju, ka varētu organizēt debats pēc būtības, ja netiek uzklausīt cita versija par situāciju. Šī versija pastāv, un es gribētu e, uh, saprast, kāda ir jēga um, no uh, reāla politikas, ko, uz ko tik bieži atsaucas klātesošie kolēģi kur ir, kāda ir nepieciešamība ņemt vērā realitāti, lai izvairītos no tā, ka Ukrainas tauta nebūtu jāpiedzīvo smagas sekas. Domāju turklāt, ka Eiropas Savienībai ir e, jāizturas visai rezervēt pret šo jautājumu. First of all, um... Pirmkārt, Dagie draugi, es gribētu paust jums pateicību par jūsu interesi, ko skaidri varēju konstatēt jūsu komentāros un jautājumos. Atbildot uz pirmajiem jautājumiem, ko uzdeva Ignacio Salafranka, mūsu draugs. Jā, es gribētu teikt, jā, es uzskatu, ka ekonomiskās sankcijas no Eiropas Savienības puses pret Krieviju varētu būt kā augsta duša viņiem. Un ekonomiskas sankcijas plašākā a, izpratnē, kā arī sankcijas pret Krievijas ierēdņiem, kas ir bijuši cieši iesaistīti, sniedzot pavēles, a, īstenot agresiju pret Ukrainu. Par NATO. Dargie kolēģi, mēs, Ukraiņi, saprotam, ka neviens cits kā mums paši, mēs paši, ka mums pašiem ir sevi jāaizstāv. Tā pašā laikā NATO kā ļoti svarīga starptautiska drošības institūcija uh, spēlē, un līdz šim arī ir spēlējusi ļoti būtisku lomu um, Eiropas un Eiroatlantiskās zonas drošībā. Un šajā sakrā ļaujiet atgādināt, ka 2006. gadā Ukraina iesniedza pieteikumu pievienoties e, dalības rīcības plānam, un 2008. gadā Bukarestes NATO samitā atbilde bija tāda, ka e, šis samits e, atbalstīja Ukrainas centienus pievienoties NATO, un samits vienojās, ka Ukraina kļūs par NATO dalību valsti. Tātad eh, es burtiski citēju to, kas tika nolēmts Bukarestē 3. aprīlī 2008. gadā. Un kas tad eh, tagad? Kā tad tagad? Es biju, es esmu un es būšu uh, spēcīgs Ukrainas uh, um, aizstāvis, kā NATO un ES dalībvalsts aizstāvis. Un tā pašā laikā gribētu teikt, ka uh, šobrīd Ukrainas parlamentā mēs nevaram izslēgt uh, uh, pieteikumu, tātad šo virzību, ka mēs varētu pievienoties NATO. Es to neizslēdzu. Un es zinu, ka um, atbilstošas, atbilstošas rezolūcijas projekts uh, ir iesniegts uh, Ukrainas parlamentā. Balsojums varētu notikt rīt. Un es uh, prognozēju, ka ja par šo rezolūcijas projektu tiks balsots, tad uh, ar plašu parlamentu vairākumu locekļu atbalstu tas varētu tikt pieņemts. Kas attiec uz Krimu? Ar ko tad runāt? Kas ir saruna partneri? Kas notika Krimā? Pirms Krievi atklāti uh, veic invāziju. Viņi izmantoja uh, politisko situāciju, izmantot uh, savus pārstāvjus uh, Krīmas parlamentā un valdībā. Viņi uh, nelikumīgā veidā, ar nelikumīgām uh, metodēm um, pārņēma tā kā Krimas valdības līders. Un nebija uh, vairākuma uh, šim lēmumam, un to nevar uzskatīt par likumīgu. Un tā vietā viņi, nu, viņi, krievi, uh, uzspieda cilvēku, kurš ir zināms kā uh, kriminālo aprindu vadonis Krimā, Aksionov kungu. Un viņš tagad vada Krīmā uh, visu šo procesu un pieņem Krievi instrukcijas. Tātad ar ko runāt? Ar viņu? tas ir uh, pilnīgi bezjēdzīgi runāt ar viņu. Ukrainas uh, prezidents uh, ir iecēlis, uh, tagad šis pagaidu prezidents ir iecēlis pārstāvu Krimā Kuņīcina kungu, kurš ir labi zināms Krimas politiķis, bet situācija uh, tajā dominē Krievi. Un, uh, ar saviem starpniekiem, viņi to dara politiski un militāri, izmantojot savus militāros spēkus. Runājot par uh, nacionālo minoritāšu tiesībām, ticiet vai nē, bet uh, eh, Krīmas tatāri visu politisko un nacionālo grupu vidū Krimā ir viss pro-ukrainiskākā uh, eh, cilvēku grupa. Viņi atbalsta Ukrainu. Un šobrīd uh, Neskatoties uz centieniem musināt naidu starp Krīmas tatāriem un pārējiem Krīmas iedzīvotājiem, Krīmas tatārī ir spējuši uh, vienoties ar uh, tiem, kuri uh, dienēja Afganistānas kara laikā uh, Krievijas armijā, tātad viņi kopā um, apsargās Infrapolas ielas, uzturot tur uh, kārtību, tātad Kriemas tatāri un šie te bijušie Afganistānas kara dalībnieki. Asociācijas nolīguma pārakstīšana. Nezinu, kā asociācijas uh, nolīguma pārakstīšana uh, par kuru gadiem tika vestas sarunas kopš 2007. gada un par ko bija vienošanās, kā tas var uh, radīt papildus spriedzi. Kāpēc sākās protesti Maidana laukumā, Eiromaidāna protesti, jo uh, iedzīvotāji bija pret šo iestāžu lēmumu pēdējā brīdī atteikties no asociācijas nolīguma parakstīšanas. Tātad es esmu pārliecināts, ka parlamenta vairākums, vairāk kā 300 balsis, būs par un ir par asociācijas nolīguma parakstīšanu. Un šis konstitucionālais vairākums atspoguļo arī Ukraiņu vairākumu. Tātad cilvēki noteikti atbalstīs asociācijas nolīgumu parakstīšanu. Kas attiecas uz garantijām un solījumiem, Čārlis? Es biju šajās sarunās par Budapuštas memorandu, un es ļoti labi atceros, ka viena valsts, kura ir okeāna otrā pusē, viņi uzstāja, ka jālieto, ka nedrīkst lietot vārdu garantijas. Viņi uzstāja, ka jālieto vārds assurances. jūs saprotat, kādas ir atšķirības. Es arī saprotu, kāda ir atšķirība. Bet uh, citās valodās nav citu tulkojumu kā garantijas. Tāpat ir uh, ukraiņu un krievu valodā, ja nemaldos, tad arī vāciski. Vārds assurances uh, apliecinājumi, jeb solījumi ir tulkojumi kā garantijas. Tā ir atbildes jūsu jautājumu. Mēs sagaidām, ka. Uh, valstis, kas um, garantēja mums šos solījumus vai garantijas, arī īstenos savus pienākumus un apturēs agresiju no uh, viena uh, šo Budapeštas memorandu parakstītāju puses. Kāds ir sankcija potenciāls? Es uzskatu, ka viss, kas ir iespējams, izņemot spēka lietojumu vai militāru reakciju, uh, tam vajadzētu apturēt Krieviju. Tā skaitā arī ekonomiskām sankcijām vajadzētu darboties. Un šis potenciāls īstenot ekonomiskas sankcijas ir ļoti augsts pret Krieviju. Un līdzīgi, līdzīgi ir man atbilda par to, cik uh, Uh, atbilstoši būtu šobrīd parakstīt asociācijas nolīgumu. Tas palīdzētu miljoniem ukrāņu, kas uh, miermīlīgi izgāja demonstrācijās par uh, Eiropas ceļu Ukrainai. Tas būs kā atalgojums viņiem par to, ka viņi pauda savu nostāju un viņiem būs šis te bezvīzu režīms. Un to miljoniem ukrāņu no jums sagaida. Membership un arī uh, dalības perspektīvu, par ko tagad tiek diskutēts Eiropas Savienības institūcijās š, tagad pēdējās dienās, un ļoti pamatot tas tiek darīts. Sankcijas varētu tikt vērstas ne tikai pret agresoru valsti, bet arī šīs valsts ierēģiem. Es piekrītu jums, Čārls, ka Referendums Krimā, kas ir pretrunā Ukrainas konstitūcijas noteikumiem un Krīmas konstitūciju un Ukrainas eh, referendumu likumdošanu, to nevar uzskatīt tātad par likumīgu, jo no paša sākuma mēs uh, paužam viedokli, ka šī referenduma rezultāts jau no paša sākuma būs neleģitīms un to tik līdz ar to nevar pieņemt. Uh, Un pēdējais punkts par eh, to, ka šeit tiek pausts viens vienīgs viedoklis. Es pārstāvu Ukrainas eh, pilsoņu vairākumu, kas atbalstīja Maidānu šo trīs mēnešu protestu laikā, jo protests notika visā Krievi, eh, Ukrainā, nevis tikai Kievā. Vairāk kā 300 parlamenta deputāti nobalsoja par tiem pašiem jautājumiem, ko mēs šeit apspriežam, un vairāk kā 300 deputāti uh, Tas ir vairāk nekā konstitucionālais vairākums atbalstīja šo jauno Ukrainas valdību. Tātad kā jūs varat teikt, ka šis ir tāds uh, vienpusējs viedoklis? Tā ir valdība, kuru atbalstīja mūsu uh, iepriekšējie oponenti, reģiona partija, jo viņi atzīst, ka tas ir demokrātiskas revolūcijas rezultāts, kas ir notikusi Ukrainā. Man šķiet, ka. Paldies! Jā. Thank you. Everyone has one minute. Katram viena minūte, vispirms Lizeka kungs. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tak powiem, bo znamy się wiele lat. Ja chciałem na początku tylko... Jā, ja es varu tā teikt, dārgie draugi, mēs esam pazīstami jau ļoti sen, un es atkārtošu to, ko teicu septembrī šeit komitejā. Mums vajadzētu piedāvāt Vladimiram Putina kandidatūru uh, Nobela prēmijai medicīnā, jo šobrīd viņš ir atvērs mums visiem acis uz to, kāda ir viņa stratēģija centrālajā un austrumē Eiropā. Un es gribēju pajautāt jums par Vladimiru Putinu, jo jūs viņu labāk pazīstat nekā mēs. Kas ir viņa mērķis, ko viņš grib panākt? Vai viņš grib uh, Krīmu vai uh, Ukrainas austrumu daļu, vai viņš grib uh, sagrābt visu Ukrainu kopumā. Un otrs jautājums, kā jūs domājat, ko mēs varētu darīt, lai uh, pārtrauktu šo viņa plānu ieviešanu? Kreslidorfer kungs, lūdzu. Paldies. Jūs vēl neko nepateicāt par OECD un ANO līdzdalību, cik lielā mērā tās var iesaistīt un eh, EDSO un eh, pa diplomatisko ceļu. Un ko jūs uzskatāt, eh, ja rīt vai parīt satiksies G7, nevis tikai ārlietu ministri, bet patiešām galotņu tikšanās, tad, manuprāt, nebūs risinājumu bez Krievijas. Nu, protams, ka var jau pateikt, ka Putins ir sajūts prātā, un, bet es nedomāju, ka būtu tagad daudz ko palīdzētu, tagad eh, šeit nāk klājā ar sankcijām un tam līdzīgi, jo Krievijas eh, cilvēkiem tāpat ir tikai eh, minimālais, kas viņiem vajadzīgs. Ir tādi piemēri arī bieži vēsturē, kur bijis boikots, piemēram, Dienvidāfrikā. Manuprāt, vienīgais risinājums ir diplomātisks risinājums un asociācijas nolīgums vai paziņojumi par NATO iestāšanos. Es domāju, tas būtu tāds nepareizs solis. Štija. Gospodine predsjedniče, gospodin Tarašev. Tarašev kungs, es esmu no Horvātijas. Es saskatu daudz līdzību starp to, ko dara Vladimirs Putnēns šodien un Slobodāns Miloševičs 90. gados. Protams, nav gluži identiski tas viss, bet tomēr līdzība ir saskatāma. Gribētu uzsvērt uh, vienu lietu. Es saskatu līdzības, kas attiecas uz eh, sadalījumu Eiropas Savienības ietveros un eh, starptautiskās sabiedrības ietveros, lai sasniegtu savus mērķus. Un šodien gribētu uzsvērt vienu lietu. Ir nepieciešams eh, parādīt solidaritāti konkrētu pasākumu ietveros. Jūs izteicāt ļoti konkrētu un precīzu, un es domāju, ka šodien šo sanāksmu mums vajadzētu uh, pabeigt ar tādu skaidru vēstījumu, proti skaidru solidāru pasākumu vēstījumu, proti tādu pasākumu vēstījumu, ko Eiropas parlaments tiešām var pieņemt. Robertkungs. Es pauž jums atbaldustu, bet ir arī dzirdams no Krievijas medijiem, ka ievēlēts prezidents ir uh, eh, gāstā, ir tiesa. Viņi norāda, ka viņiem ir vienošanās atbalstīt Melnās jūras floti Sevastopolē. Un viņi uh, atbalsta, rīkojas atbalstot bažas saistībā. Uh, ar eh, šo floti. Kāpēc nav komentāra par līgumu, kas attiecas uz flotas uzturēšanu līdz 42. gadam, kas tiek eh, apdraudēts, kā saka Krievija? Un nu, visbeidzot, Ķīna ziņo šodien, ka atbalsta eh, pilnībā Krievijas nostāju. Kāda E, kāda tad ir tam nozīme tikai, ja te cita, lai apliecinātu, ka drošības padomi ir laikkavēšana? Paldies, Dupčevs kundze, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos bulgāru valodā. Tarasjuka kungs. Mēs vērojam nepārtrauktu eskalāciju, neraugoties uz visiem Eiropas Savienības pūliņiem. Tomēr šajā sēžu zālē mēs nedrīkstam būt sašķelti. Mēs visi esam Ukrainas tautas draugi un esam visi solidāri. Tomēr ir pienācis brīdis paust solidaritāti konkrētākā veidā. Mums ir jākļūst par konflikta mierīgas atrisināšanās un miera garantu, lai varētu saglabāt e, Ukrainas teritoriālo integritāti. Ikvienu minoritāšu tiesību pārkāpums ir draudz, un šie draudi ir jānovērš. Man ir jautājums, vai jūs domājat, ka likums par valodām Ukrainā ir pareiza pieeja? vai varē, varētu paredzēt sankciju noteikšanu, bet šīs sankcijas nedrīkst būt vērtas pret pilsoņiem, jo pilsoņi nav atbildīgi par to, kas notiek. Manuprāt, Ukraina ir kļuvusi par st lielu strateģisku un politisku problēmu. Paldies! Paldies, Paldies priekšēdētāji! Es gribētu jums teikt paldies, ka esat pie mums atnācis, Tarašaku kungs. Gribētu sākumā pateikt, kā vēlos eh, paust un atbalstīt visus solidaritātes eh, izbaudumus. Tas ir ļoti sarežģīts izaicinājums un, eh, manuprāt, valstīm un starptautiskajai sabiedrībai ir jāvērš viss, lai panāktu eskalācijas samazināšanos. Šodien uh, runāju ar uh, cilvēkiem no Krīmas, situācija tur ļoti sarežģīta. Ir bailes iedzīvotāju vidū. Uz ielām visur redzama armija. Neviens uh, nedrīkst no Krīmas izbraukt ārā, un cilvēki neļauj sev provocēt jo armijas reakcija uz to situāciju vēl vairāk pasliktinātu. Man ir jautājums. Es gribētu atsaukties to, ko teica Atkins kungs. Krievijai ir eh, prasības attiecībā uz notiekošo. Maskava vēlas saņemt garantijas, lai šo nolīgumu 2000 40 gada šeit, vai, vai Krievi piekriesies? Paldies priekšsēdētājiem. Gribētu uzdot dažus jautājumus, lai noskaidrotu, lai varētu pieņemt maksimāli skaidru nostāju. Manas grupas vadītājs aicina iekļaut Krieviju politiskā dialogā. Tas nozīmē, ka ir jāņem vērā Krievijas kapacitāte, kā lielvars kapacitāte, un vajadzētu izvairīties no strupceļa vai lielākas eskalācijas. Vai jūs uzskatāt, ka Ukraina atjauno likumdošanu, kas atzīst un aizstāvā minoritāšu tiesības, valodu tie, um, minoritātes, krievu minoritāti, un kā jūs vērtējat pilsoņu manifestācijas reģionā un visbeidzot, reakcija no kontradmirāļa Berežinska puses, kas vad eh, Sevastopoles eh, militārajā bāzē. Paldies! Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Ir samērā skaidrs Ukrainā notiekošais Esmu pateicīgs Terešoka kungam par kopājums ieskicēšanu. No vienas puses, no otras puses, Krievija pārāk nerūpējas par demokrātiskām praksēm, cilvēku tiesībām un tā tālāk. Un šāda veida diktatūra respektē tikai viņu nacionālās intereses tā ir spērus soļus, lai aizsargātu nacionālās intereses tādā veidā, kā tā to, tās uzskata. Mēs Krieviju neizmainīsim, mums nav ne es, e, gribas, ne varas, bet mēs varam palīdzēt Ukrainai. Lai gan mums ir jābūt spējīgiem atzīt, kāda cena par to būs jāmaksā. Mēs nevaram, ceru, palīdzēt militāri, bet mēs varam palīdzēt politiski un samērā daudz, un mēs varam palīdzēt ekonomiski. Ļoti daudz. Ar nosacījumu, ka dalībvalstis tam ir gatavas. Danke. Karašķilka kungs, vārds jums. Again, like to... Es vēlreiz gribētu paust pateicību par jūsu uzdotajiem interesantajiem jautājumiem un jūsu ieinteresētību šajā jautājumā. Jūs jautājāt, ko grib Putins vai pārņemt kontroli Krimā, vai valsts austrumdaļā, vai visā Ukrainā? Es atbildējuši, ņemot vērā pēdējo informāciju. Saskaņā ar mūsu avotiem Krievi ir pārmetuši karaspēku pār austrumu robežu Harkovas, Doņetskas un Luganskas apgabalos. Tas jau ir nopietni. Strādājot ar Krieviju kopš, mēs vēl ietilpām bijušajā padomu savienībā, gribu teikt sakojošo. Krievi nekad nebūs mierā ar to vai citu piekāpšanos no Ukrainas. Vienīgā piekāpšanās Krieviem būtu pilnas Ukraina, pilna Ukrainas kontrole. Tomēr Tikai Krievija vienīgā no bijušajām padomu republikām visus šos gadus has conducted its own. Ukraina bija vienīgā no padomu republikām, kurā nepiekāpās, rīkojas nepiekāpīgi salīdzinājumā ar eh, pārējām padomu republikām. Well, uh... Kā apturēt Putinu? Putinu var apturēt divējādi. Vai nu viņa paša to tauta, iz, viņa paša tauta to izdarīs, tas eh, pienāks, vai arī starptautiskā sabiedrība, bet tas ir atkarīgs no tā, cik eh, starptautiskā sabiedrība nopietni izturas pret agresoru apturēšanu. Par eh, Esau. Protams, mēs. Uh, liekam lielas cerības uz SAO kā starptautiskas sabiedrības instrumentu, bet tajā pašā laikā lielā mērā tā ir atkarīga no Krievijas jā vai nē, tāpēc to iespējas ir. First. But why didn't the Russians uh, uh, exploit this possibility using the diplomacy before? Bet kādas iespējas izmantos Krievija. Tālāk sankcijas. Jūs sacījat, sankcijas var ietekmēt tautu iedzīvotājs, bet gribu uzdot pagriezt jautājumu citādi. Vai tā cena, ko Krievija maksā par Ukrainas iekarošanu, ir pār augstu? Es domāju, ka tā ietekmēs ikvienu Krievijas iedzīvotāju, jo tā ir nauda, kas tiek paņemta no sociālām programmām, kas varētu tikt izmaksātas kā sociāla labuma Krievijas pilsoņiem. Šajā gadījumā tā tiks izšķiesta agresijai. Sir Robert, jūs pieminējāt likumīgi ievēlētu prezidenta gāšanu. Daudzi neapstrīd viņa eh, leģitīmi ievēlēšanu, bet ir atkal citi, kur to apstrīd. Un tajā pašā laikā mēs nerunājam par Ukrainas prezidenta gāšanu. Mums ir jārunā par valsts prezidentu, kurš ir aizbēdzis no valsts bezatbildīgā veidā, atstājot to un neīstenojot uh, saistības, ko tas ir uzņēmies 21. februārī. Un Elmārs Broks bija saruna grupā, kāds vienošanās tika parakstīta. Tā tad viņš apzināti ir atstājis valsti, viņš neieviesā nolīgumu, kas viņam bija jāievieš. Viņš neparakstīja konstitucionālas izmaiņas, kuras viņš apņēmās parakstīt pēc balsojuma parlamentā. Parlaments nobalsoja, bet viņš aizbēga no valsts. Un tagad mēs uzskatām, ka šī persona ir pieļāvusi aktu, kas ir uzskatāms par nodevību. Pēc Harkovas vienošanās parakstīšanas es iesniedzu parlamentā rezolūcijas projektu, aicinot Harkovas eh, nolīguma parakstīšanu pāgarināt Krievijas flotes klātbūtni līdz, 20, līdz 42. gadam ir nodevības pazīmes. Nebija nekādas vajadzības paplašināt uh, Krievijas flotes klātbūtni līdz 17. gadam, jo esošais nolīgums piešķir Krievijai tiesības palikt mūsu teritorijā līdz 2017. gadam. Un, manuprāt, ir vairākums Ukrainas parlamentā, kuri var denonsēt šo Harkovas nolīgumu kas attiecas uz tiesībām Krievijai izmantot e, šo, šīs bāzes līdz 17. gadam. Par Ķīnas nostāju man nav informācijas. Vienīgais, vienīgais, ko dzirdēju no Ķīnas drošības padomē, ka tie respektēs ik vienas valsts teritoriālo integritāti. Tā ir vienīgā Ķīnas nostāja. Nacionālās minoritātes Ukrainā tiek respektētas pienācīgi, un to konstatē uh, eh, SAO AFET meeting and ask ECO Nacionālo minoritāšu Nacionālo minoritāšu komisārs par valodu likumu, kas nesen tika pieņemts, ko ieviesa mūsu politiskie oponenti, bija nelīdzsvarots, tur tika ņemtas vērā tikai Krievu intereses uz lielākās Ukrainas nācijas Ukraiņu rēķina. Bet tā bija politiska vienošanās, ka šis likums netiek atcelts, esošais prezidents neparakstīja likumu, tas vēl aizvien darbojas, tomēr tika izlemts, kā parlamenta grupa sagatavos jaunu likumdošanas teksta versiju attiecībā uz nacionālo minoritāšu aizsardzību un valodām. Bet gribu norādīt, ka Ukraina ir parakstījusi Eiropas eh, padomes minoritāšu valodu hartu un mēs stingri ievērojam šīs hartas nosacījums. Šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem un gribu pateikt, teikties vēlreiz par jūsu sapratni un solidaritāti. Paldies! Herzlichen Dank! Sirsnīgi pateicos! Ich, äh, Es uzskatu, ka bija ļoti būtiski paskaidrojumi, un eh, šodien mēs arī vēlāk vēl turpināsim šo sarunu, jo apmēram 18.30 būs atnāks pie mums pie SVMO un eh, informēs mūs par diskusijām padomē. Tā kā mēs varēsim pieņemt savus secinājumus. Lūdzu, palieciet līdz šim laikam, manuprāt, tas ir pietiekami svarīgi. Tev, Baris, sirsnīgs paldies, ka tev bija iespējams atnākt uz šejieni un kad uzņēmies eh, šo pienākumu, tu vari būt pārliecināts, ka liels vairākums šeit parlamentā skaidri paudīs savu solidaritāti Ukrainai. Tāpat kā jau pagājušā nedēļā plenārsēžu zālē Eiropas parlaments to jau pauda. Lielā vairākums iznies paldies un par labu sadarbību turmākajās dienās. Dārgie kolēģi, turpinam darbu, bet pirms mēs uzklausīsim Ingarelī Gungu, kurš ir ADD direktors eh, video austrum jautājumos, gribu jūs informēt, ka laika trūkuma dēļ balsojums notiks 5.15, mēs izlēmām, ka diskusija par Kubu tiks pārcelta. Tāpēc mēs uzreiz pārējām pie mūsu diskusijas ar Mingarelī kungu, kuram dodu vārdu par Lībiju. Paldies, priekšsēdētāji! Grūti pāriet no Ukrainas uz Lībiju, pat ja abās valstīs situācija ir samērā haotiska, tomēr mēģināsim. Tātad. Divus gadus pēc eh, Lībijas eh, atbrīvošanas deklarācijas 2011. gada oktobrī Lībija ir eh, nestabila valsts, ko apdraud visa veida vardarbības un kur politiskās pārmaiņas norit ar lielām grūtībām, kā mēs to zinām. Visu šo grūtību pamatā ir politiskas sakārtošanas nesamība, e, vienošanās nesamība par to, kā notiks pārēja. Un gribu to pasvītrot, jo ļoti daudz novērotāji vēlas nodarboties e, ekskluzīvi ar drošības situāciju, kas vieš lielas bažas, taču jāapzinās, ka bez politiskām pārmaiņām nav nekādas iespējas sakārtot pilnīgi neko drošības ziņām visu veidu etniskas un geogrāfiskas grupas cīnās pār kontroli teritorijai un resursiem, un tās padara situāciju nestabilu, jo šīs eh, bruņotās grupas eh, vieš hausu ir eh, bijis vairāk kārt tikt uzbrukts premjeram Zīdenam, viņam ir grūtības nodrošināt savu autoritāti, ir Nacionālais kongress, kas ir sašķelts, un kurš lielu lai, daļu laika velta tam, lai kritizētu valdību un premjeru Zidānu. Ir spiediens uz visa veida politisko uz, uh, izvēli, uh, un atsevišķi uzskata, kā bruņotie grupējumi ar eh, vieša eh, hausu. Katru reizi, kad ir kāds svarīgs politisks jautājums, bruņotie partizāni ir ar ļoti lielu spiedienu, kas savukārt ietekmē valdības lēmumus. Un kā piemērs tam, uh, bija izolācijas likums. Jūs zināt, ka pa bruņotajiem eh, grupējumiem izdevās ehm, panākt šo eh, likumu, kur visi augsti stāvošie politiski vai citi ierēģi Kadafī laikā ir pakļauti e, izslēgšanas riskam no ikviena oficiāla um, amata. Tāpat ir praktiski nesošs valsts aparāts, jo šeit eh, papildus vājai vai nēsošai valdībai nav valsts aparāta. Jūs zināsit, ka Kadafī diktatūras laikā valsts administrācija bija ar ierobežotu lomu. Nav valsts aparāta, kas varētu uh, nomainīt uh, eh, nēsošo vai vājo valdību. Un tas viss rādā labvēlīgus apstākļus, lai iedzīvotāji nepiešķirtu nekādu ticamību politiskajām institūcijām un šajā e, juridiskajā un politiskajā tukšumā e, visu veidu bruņotu grupējumi var īstenot savus nodomus. Šajā juridiskajā tukšumā nav drošības un nesot drošībai notiek slepkavības, politiskas nolaupīšanas, Bengāzī reģionā, citi nolaupīšanas gadījumi, e, pieprasot izpirkšanas maksu, kā arī politiski nolaupīšanas gadījumi, tāpat ir arī regulāras e, ministriju ieņemšanas, nedodot iespēju šo ministriju darbiniekiem strādāt, un arī gāzes un naftas termināļu situācija, kas aizvien vairāk at, eh, apdraud valsts ekonomisko situāciju un politisko situāciju. Ko šajā sakarā var veikt starptautiskā sabiedrība un tās ietvaros Eiropas Savienība, lai izstāstītu visu vienkāršāk? Pirmkārt runāšu par politisko jomu un pēc tam par drošības jomu. Politiski pirmkārt. Uh, konstitutīvajai asamblējai ir maksimāli drīz jāsāk strādāt. Tas nebūs viegli, jo ļoti daudzas vietas nav aizpildītas, tas nozīmē, ka šī e, konstitutīvā asamblēja būs nepilnīga var apdraudēt pat tās leģitimitāti. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, ir jādara viss, lai veicinātu nacionālu dialogu un panāktu nacionālu samierināšanos. Ar šo dialogu galveno Eh, partiju un vadīs pārstāvjiem konkrēti politiski un pilsoniskajā sabiedrībā ir mierīgi jādiskutē par galvenajām politiskajām problēmām, ar kurām valsts saskars. Tālāk ir jāmēģina pārliecināt Eh, lēmējiestādes, tā tad valdība un Nacionālais kongress rīkoties eh, visaptveroši. Tas nozīmē piesaistīt visus politiskos un pilsoniskās sabiedrības spēkus, gatavojot konstitūciju, kurai eh, kas būtu jāsāk drīzumā. Eiropas Savienība ir sagatavojusi kopīgus vēstījumus, un ļoti labi, ka mēs varējām vienoties pār tādiem, kas ir jānosūta visiem politiskajiem spēkiem. Tāpat ir jāsniedz mūsu atbalsts apvienoto nāciju misijai un smil, kas ļoti nepacietīgu, dar, nepateicīgu darbu veids sarežģītos um, apstākļos un ir jānodrošina šeit viss mūsu atbalsts. Tāpat arī mums no Eiropas Savienības puses ir jāuztur nepārtraukts dialogs gan ar premjerministru, ar galveniem ministriem un Nacionālo kongresu, lai varētu iespaidot viņu izvēles. Tāpat arī mums ir jāstrādā pie cilvēktiesību jautājumiem, kas galīgi netiek nodrošināti Lībijā konkrēti cietumos, kur vēl aizvien atrodas daudzi cilvēki, kas nav tiesāti, kas atrodas nepieļaujamos apstākļos. Mums ir jārunā ar Līmijas iestādēm par cilvēktiesībām. Tāpat arī ir jābūt maksimāli daudz politiskajām un augstu līmeņa ierēģu vizītēm. Mums ir jādebatē šis jautājums ārlietu komitejā un arī mēs aicinājām atsākt sarunas, kas iesākts 11. gadā, lai varētu normalizēt attiecības ar valsti, lai valsts tiktu uzskatīta kā normāla valsts un lai lībiešiem būtu uh, kopīgs skatījums uz to, ko var piedāvāt Eiropas Savienība, un es domāju, pamatlīguma apspriešana būtu viens no vislabākajiem veidiem. Mums ir jāsāk šīs sarunas maksimāli drīz. Es pirms mm, apmēram nedēļas tikos ar kādiem 30 lībiešiem Briselē un runājām par to, ko Eiropas Savienība varētu piedāvāt šādu nolīgumu sakarā, un domāju, ka tas palīdzēs atgriezties pie šīm sarunām. Tālāk drošības ziņā, ko mēs varam darīt? kopā ar galvenajiem startautiskajiem partneriem. Pirmkārt, atbruņošanās, demobilizācija un bruņoto grupējumu reintegrācija. Tā ir vislielākā prioritāte, bet tas ir grūti, jo bruņotie grupējumi nevēlas atbruņoties, kamēr nav valstī policijas un armijas, kas ir šī vārda cienīgas. Otrakārt, eh, armijas un Eh, policijas apmācība ir ļoti būtiska. Ir paredzēts projekts un vairākas valstis, kuras tā saucamā eh, G8 kompakta ietvaros strādā pie karavīru apmācības. Ap 15 tūkstoši karavīru tiktu apmācīti Itālijā, apvienotajā karalistē Francijā, tāpat amerikāņi un turki ir piekrituši un ceru, ka tuvāko mēnešu laikā būs iespējams apmācīt un apgādāt karavīrus, lai tas būtu kā līmijas um, armijas embrijs, kas spētu uzturēt kārtību, bet mēs apzināmies, ka nav viegli atrast Lībijas pusē stabils un ticams sarunu partnerus. Tāpat mums ir jāstrādā palīdzot robežu kontrolas ziņā. Šajā sakarā jūs zināt, ir mūsu EU BAM misija un ap 50 Eiropas ekspertiem, kas tur strādā un kas palīdzēja veidot Lībijas lēmējiestāšu kapacitāti, lai eh, tā varētu labāk kontrolēt savas robežas. Protams, te jau ar 50 ekspertiem mums izdosies šo uzdevumu īstenot. Ir 6000 eh, km eh, robežas garums, no kuriem 4 sauszemes, 2000 jūras, un mums ir jāstrādā ar galvenajiem partneriem konkrēti amerikāņiem. Pēc robežu kontrolas nākošā prioritāte ir labāk pārvaldīt un kontrolēt um, ieroču un munīcijas noliktavas. Jūs zināt, ka Lībijā tādas ir ievērojams un mums ir jāpalīdz labāk tās kontrolēt, lai pirmkārt varētu stiprināt drošību valstī un otrkārt, uh, galvenokārt, lai izvairītos no tā, ka šie ieroči. Uh, Eh, iznīcināšanas līdzekļi nedestabilizētu situāciju Magribā vai visā Sahelā. Mēs pie tā strādājam, Briti ir ļoti iesaistījušies, amerikāņi tāpat, un mēs pieticīgi mēģinam īstenot savu lomu. Un, lai tas viss iegūtu skaidrus apveidus, ir pirmkārt jāsadarbojas ar kaimiņiem, un tāpēc mēs eh, Eh, mūsu Lībijas pūliņus mēģinam eh, skatīt reģionālā kontekstā, piesaistot Malī, Mauritāniju, Čādu, Nigēru, bet arī vēlamies, lai visi mūsu Magreba kaimiņi, alžīrieši, marokāņi, tunisieši tiktu piesaistīti. Otrkārt, ir pilnīgi noteikti jāstiprina starptautisko spēlētāju koordinācija, un tas būs nolūks Romas sanāksmē ceturtdien, ministru līmenī. Mēs ceram, ka šī Romas sanāksme dos iespēju uzsākt politisko pārēju ar nepieciešamo atbalstu no starptautiskās sabiedrības puses, un arī mēs ceram, ka šī Romas sanāksme dos iespēju mums eh, panākt labāku uzdevumu sadalījumu starptautiskajā sabiedrībā eh, slīmenī attiecībā uz to, kas ir prioritāri jādara, lai atjaunotu drošību un stabilitāti šajā valstī. Paldies! Well, thank you very much. Lielas paldies! Roberts, Sir Roberts. Atkins kungs. Priekšsādātāji liels prieks, ja redzēt jūs priekšsādātāju krēslā. Liels paldies uh, par uh, jūsu izklāstu. Man ir trīs jautājumi. Tā kā parlaments uh, nedarbojas tik labi, kā mēs vēlētos, vai jūs redzat Uh, kaut kādus pierādījumus, ka varētu parādīties kāds tā kā jauns diktators, jauns līderis, kas varētu apvienot uh, valsti. Un ja jūs redzat šāds pierādījums, šāds signāls, tad cik tie ir spēcīgi. Otrakārt, ja mēs uh, pieņemam, ka parlaments nedarbojas tik labi, kā tam vajadzētu, ko mēs kā Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu viņiem, lai dotu viņiem informāciju par to, kas viņiem jādara, lai parlaments darbotos un vai tas funkcionē. Un pēdējais varētu tikt uzskatīt kā varbūt mazāk svarīgs par eh, to, ka cilvēki zaudē dzīvības, eh, bet tas tik un tā ir ļoti svarīgs jautājums. Ir daudz eh, mantojuma vietas, vēsturiskā mantojuma vietas Lībijā un arī um, karēvju kapi no dažādiem konfliktiem. Un visas šīs uh, vietas ir ļoti būtiskas. Un kas varētu tikt darīts un kas tiek darīts, lai aizsargātu šīs vietas un šos pieminekļus? Paldies, Milan Monkungs, lūdzu. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es nedzirdēju sākumu Bet, ja es pareizi sapratu, beigās, ka Romas sanāksim palīdzēs labāk koordinēt starptautiskās sabiedrības spēlētājus, kas strādā Lībijā, tad es gribētu uzdot jautājumu, kāds ir Eiropas Savienības eh, koordinācijas eh, līmenis, kas strādā pie šiem jautājumiem. Šeit pat parlamentā dzirdēju mūsu kolēģi sūdzamies par eh, ļoti nelielo koordināciju no dalībvalstu puses un gribētu, lai jūs pastāstat sīkāk mazliet par to. Tāpat es sākumu nedzirdēju, bet daudz piekritīs, ka Lībijas jautājums ir aprakstīts bieži kā valsts balkanizācija, ehm, val, eh, sadalīšana ciltīs, ciltis ir um, sašķeltas un nesot institūcijām, to visu ir praktiski neiespējami eh, pārvaldīt. Tas, ko eh, Kadafī pārvaldīja ar dzels dūri, šobrīd ir metafiziski nepārvaldāms. Tās ir pārdomas, par kurām es gribētu, lai jūs um, izsakāties. Vai tik tiešām ir neiespējami nonākt pie kādas vienotības starp ciltīm, kas, uh, ne, kas ir sašķeltas gan ģimenes klānu, gan citos veidos. Paldies, nākošais runātājs Grāts. Thank you, uh, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu um, uzdot dažus jautājumus Mingarelī kungam. Viņš izteicās par parlamenta uh, centieniem strādāt. Man šķiet, ka problēmas um, ir tādas, ka nevis viņi negrib strādāt, bet viņi nespēja strādāt. Viņiem bija jāpārceļas uz viesnīcu pirms dažām dienām. Sarmēnkungs, spīkers, uh, visu laiku saskars ar uzbrukumiem. Uh, Un um, tad es domāju, ko tad Eiropas Savienība vēl varētu darīt, lai censtos palīdzēt Lībijas parlamentam viņu centienos uh, um, sākt pārvaldīt situāciju. Bet es gribēju viņiem pajautāt arī par resursiem. Bija cerības, ka tad pirms gada vai diviem, ka naftas un gāzes ieņēmumi valstī uh, dot pietiekam daudz līdzekļu, lai tā varētu finansēt savu atjaunotni. Un tomēr izskatās, ka tas tā nav, ka tā nenotiek. Ir um, milzīgi konflikti par naftu, kādi resursi ir Eiropas Savienībai un kā šie resursi ir salīdzināmi ar Eiropas Savienības resursiem, kas mums bija konflikta laikā. Uh, vai eh, tā varētu būt, ka Lībijai mēs tagad piešķiram mazāk nekā agrāk to darījām, un um, ka eh, kamēr zināmā mērā mums ir izdevies eh, uzvarēt karu, mums tomēr neizdosies nodrošināt mieru, vai tā nav? Mr. Um, Kreisl. Kreisl Dorflerkungs, lūdzu. Oh. Paldies arī par jūsu komentāriem. Tie bija ļoti aizraujoši, interesanti gribētu atsauties to, ko teica kolēģis Milāns Mons ar šām cilšu struktūrām. Tur arvien vairāk tādi karvadoņi izkristalizējas. Un uh, viņi saka, ja nav, kas rīt notiks, to es nezinu, vai šāds iespējas ir pareizs. Un otrkārt, uh, arvien vairāk tāds iespējas, ka starptautiskā sabiedrība arvien vairāk attālinās no tā visa. Mums ir pietiekami daudz krīzes, vai tā ir Ukraina vai Sīrija, kur vispār nekas nav atrisināts. Ķīmisko ieroču iznīcināšana, kas ir uzsākta, bet man tāds iespējas, ka Lībija it kā ir pazudusi no krīžu kartes, un tas vienkārši notiek, un tas tiek pieņemts. Vai jums arī tāpat šķiet? Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Migrēlī kungs, lūdzu. Many thanks. First of all. Liels paldies. Eh, pirmkārt atbildot uz eh, Atkins kungu trim jautājumiem, vai ir eh, vēlme kādam uzņemties spēcīgu vadību Lībijā jā, ir vēlme nodrošināt uh, kārtību un tiesiskumu, jo jūs varat iedomāties, ka iedzīvotāji ir, uh, viņiem ir piegriezies, ka ir šī haotiskā situācija, viņi grib dzīvot tomēr labākā situācijā, un arī dzīves līmenis ir stipri krities visu šī hausa rezultātā, un ir skaidrs, ka ir skaidra vēlme uh, atgriezties pie uh, mieru un kārtības valstī. Vai uh, tas ir iespējams bez diktatora? Es ceru, ka jā Un man šķiet, ka pārējas pieredze daudzās citās valstīs pasaulē parāda, ka o, smagos apstākļos, un Lībija tiešām ir ļoti smagā situācijā, jo, kā jau es teicu, um, nav tā, ka vienkārši trūkst politiskās klases, trūkst uh, pilnībā valsts aparāta, un ja jūs uh, Uh, kombinēt šīs divas situācijas, tad ir uh, vissmagākie apstākļi pārējais procesam. Un tik un tā, tie, kuri īstenoja revolūciju Lībijā, pilnīgi noteikti grib panākt uh, mieru un tiesiskumu bez jauna diktatora. Protams, tas uh, prasīs laiku, bet es ceru, ka mēs līdz tam nonāksim. Otrais jautājums, ko mēs darām, lai viņiem palīdzētu un viņus uh, virzītu, un tagad atbild arī uh, uz Vatsona kunga jautājumu. Mēs esam apņēmušies kopš konflikta beigām uh, 130 miljonus eiro. Šādos sektoros, kā uh, valsts administrācijas veidošana, uh, policijas veidošana, tieslietu sistēmas reformēšana, uh, arī veicināt uh, nevalstisko organizāciju darbu, bet šos projektus nav viegli īstenot, jo, kā jau es teicu, mums pretī nav uh, stabili un ticami partneri, nav valsts administrācijas, kura bija pirms 30 gadiem Čehoslovākijā vai Polijā vai pirms 15 gadiem Rietum Balkānos. Šajā gadījumā uh, tādas valsts administrācijas nav. Uh, Un tāpēc mūsu ekspertiem ir ļoti sarežģīti īstenot savus palīdzības projektus, bet mēs, protams, darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai šos projektus virzītu uz priekšu un lai viņiem palīdzētu šajā pārējais periodā. Jums ir taisnība, ir uh, pienākums, uh, tad arī nepieciešami restaurēt minoritātes, un mēs uh, cenšamies nodrošināt to, ka tie, kur ir aizturēti bez tiesas, lai viņiem uh, būtu tiesa pēc iespējas drīzāk, vai arī, lai viņa tiktu atlaist brīvībā. Milan Mānukungs, vai eh, pastāv koordinācijas problēma ar eh, dalību valstīm Lībijā? Pilnīgi godīgi sakot, mums tiešām ir jācīnās, lai panāktu, zinām, koordināciju, un pilnīgi atklāt sakot, tam, tas arī nav pārsteidzoši. Uh, Lībijā ir uh, nafta, gāze, uh, Un uh, ir valsts, kurām ir intereses, liela līgumi un ir uh, sāncensība mūsu dalību valsts starpā. Tātad no mūsu puses ir, uh, protams, respektējot šo sāncensību par līgumiem dažādās jomās, tomēr ir jācenšas uh, strādāt tā, lai dalību valstis un uh, Eiropas Savienības institūcijas ciešāk sadarbotos, vienotāk darbotos, lai panāktu ietekmi uz politiskajām reformām, bet arī uz drošības jomu. Un es uzskatu, ka pēdējo mēnešu laikā panāktais eh, progress ir būtisks šajā jomā. Vēl nav sasniegt pilnībā apmierinošu situāciju, mums ir jāturpina cīnīties, bet uh, es domāju, ka ar pietiekam enerģiju un gribu mēs varēsim situāciju uzlabot. Jums ir taisnība. Uh, ka šis cilšu faktors ir ļoti svarīgs. Tāpēc eh, eh, Kadafi mm, eh, varēja to pārvaldīt labāk. Nu, diktatoram ir vienkāršāk to darīt nekā demokrātiskam režīmam, un tas nav pārsteigums. Tātad tā ir, ka ir vairākas ciltis, kas cīnās savā starpā, Tās ir geogrāfiski organizētas cīņas, piemēram, zintāna nu, bruņotās grupas un citas grupas ir ļoti svarīgi, spēcīgas, tās ir etniskas grupas, ir tuaregi un citas grupas, kas nepiedalījās referendumā par konstitūciju. Tātad arī ievēlot konstitūtīvo asamblēju, tātad ir dažādas problēmas ar šīm ciltīm, bet uh, aizvien vairāk ir nepieciešams tāds iekļaujošs process, un tas arī parāda, cik ļoti parlamentam un valdībai ir jācenšas iekļaut visi šie cilšu pārstāvji, lai kaut ko panākt šajā demokrātijas pārejas uh, procesā. Jā, Vacāna kungs, tiešām parlaments saskars ar uh, draudiem un uzbrukumiem no šīm broņotajām grupām. Uh, nāk uzbrukumi. Šis vispārējais nacionālais kongress, kas ir parlaments un arī valdība saskaras ar uzbrukumiem, un arī parlamentā viņi savstarpēji visu laiku cīnās, un gandrīz katru dienu um, draud premjeram Zidānam, un tāpēc mums ir jāaicina visu laiku parlamentam rīkoties valsts interesēs un būt atbildīgākiem. Kreitla Dārflera kungs. Jūs jautājat, vai Lībija joprojām ir prioritāte? Nu, tā ir jābūt, jo, ja Lībija uh, rīt kļūs par melno caurumu, tad uh, ietekme būs tieša. Bēgļi, nelegālā migrācija, terorisms, organizētā noziedzība. Tātad mums nav nekādu citu iespēju, mums ir uh, Uh, Lībija joprojām jāpatur augstu mūsu prioritāšu sarakstā, un tas arī ir tas, ko mūsu politiskie līderi dara. Vai es uh, varu uh, vēl pārjautāt šī, par šo te vēsturisko mantojumu, par antīkajiem objektiem? Godīgi sakot, mēs bieži neja, nerunājam par šo jautājumu. Es piekrītu, ka tas ir svarīgs jautājums, mums vajadzētu tam pievērst uzmanību, bet es atceros, ka uh, apmēram pirms vairāk kā diviem gadiem, tad, kad mēs eh, vedām sarunas ar Kadifi režīmu par pamatnolīgumu, tad mēs eh, spriedām par šo jautājumu, un Lībijas iestādes toreiz eh, mūs lūdza par to parūpēties un palīdzēt viņiem pārvaldīt savu bagā, savus bagātības šajā sektorā. Un, um, tomēr šobrīd, godīgi sakot, tas nav prioritārs jautājums runājot ar lībiešiem, bet es jums piekrītu, ka tas ir kaut kas, kā mums vajadzētu pievērst lielāku uzmanību. Lielas paldies! Mēs ceram, ka jūs eh, zināt, ka vismaz šeit eh, situācija būs uh, zem kontrolas, uh, kaut arī citur tas tā nav. Novēlam jums visu to labāko un lūdzu nāciet atkal pie mums. Um, so, uh, dear friend. Dārgie draugi, balsojums ir 17.15, tāpēc mums līdz tam ir neliels pārtraukums tagad. Meine Damen un Herren, Dāmas un kungi, atļaujiet man atklāt 7. darba kārtības punktu ziņ, eh, balsojums par uh, rezolūciju par Turciju. Progresa ziņojums. Referente. Vai jūs vēlaties var izteikties? Ja, voorzitter, dat ik hoop dat de socialisten. Jā, priekšsādātāji. Sociālistu politiskā grupa cerams eh, paliks pie tās vienošanās, kur esam šeit noslēguši ar attiecībos kritiskajiem punktiem, un cerams, ka paliksim pie šīs nostājas. Laiks ir mainījies, un es domāju, ka šajā parlamentā ir eh, tās principus, ka tiek dots un ņemts Proti, tas nozīmē, ka ir jāpieturas pie norunām. Un pirmo reizi, kad kaut kas tāds ir noticis, kopš strādāju, un es ceru, ka netiks pieņemts lietas, kuras nevar pieņemt. Paldies, priekšsēdētāji, sociālistu grupā sanāca kopā darba grupa un mēs pieņēmām atšķirīgu nostāju, tāpēc arī tas ir iemesls, kāpēc ir atšķirīga nostāja nekā sākotnēji nolemtās, bet tā ir iznāca arī citās grupās. Paldies! Jā, mēs dzīvojam brīvā pasaulē, kaut arī reizēm tas nav gluži ērti. Un jeder wird davon un uh, katrs var paraudzīties, kādu labumu no tā gūt. un veļa floskula. Un kādu visādi izteicienu var nākt par to prātā. Es ar to mēs varam uzsākt balsojumu, kurš ir par 41. grozījumu. Pret. Atturas noraidīts. Kompromis viens par. Pret. Atturas pieņemts. 43. Grozījums par. Pret Atturas norādīts. 47. Par. Pret. Atturas norādīts. 52 par. Pret. Atturas norādīts. Kompromis 2 par. Pret. Atturas pieņemts. Grozījums 57 par pret atturas norādīts. Tālāk 5960 par pret atturas norādīts. 61 par pret atturas norādīts. 63 par pret 62 atvainojos par pret atturas norādīts. 63 ir uh, atsaukts, kompromiss 3 par pret atturas pieņemts. 107. grozījums. 77. grozījums par pret atturas Noraidīts. 80 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 82 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 86 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 4. kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 87 par. Pret. Atturas noraidīts. Kompromis 5 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 92 par. Pret. Atturas noraidīts. 100. Grozījums 100 par pret atturas norādīts. 103 par ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 105 par pret atturas norādīts. 107. 104 par pret atturas norādīts. 106 par pret atturas pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. 106. Okay. Ist angenommen. Tas ir pieņemts. Kompromis 6. 107. 107 tagad par. Pret. Atturas norādīts. Kompromis 6 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromis 7 par. Pret. Atturas pieņemts. 126 par. Pret. Atturas pieņemts. 131 par, pret atturas pieņemts. Kompromis 8 par, pret atturas pieņemts. Tālāk. 132 par, pret atturas norādīts. 135 par pret atturas Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudām. Ne, norādīs, laikam, drīzāk. Bet. Beidzam balsot. Tas, laikam, nebija pareizi parādīts. Ļoti skaidri redzams, ka norādīts. 136 par pret atturas norādīts.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 Tad, laikam, sociālisti balsoja nē. Pārbaudām 144. Balsoja pret to. Look, but we cannot use the check for change. Bet mēs nevaram um, izmantot balsojumu pārbaudīšanu, lai mainītu jūsu pozīciju. Nu, tas triks nav pieļāms, bet tas ir labs triks, Monisas kundze, jāatcerās tas. Uh, Beidzam balsot. Aber es hat auch nicht geholfen. Tas gan ar neko nelīdzēja. 160 par. Pret. Atturas norādīts. 145 par. Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 9 par. Pret. Atturas pieņemts. 146 par pret atturas noraidīts. Tālāk. 150 par pret atturas. Kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk. 158 par pret atturas noraidīts. 162 par pret atturas pieņemts. Kompromis 10 par pret atturas pieņemts. 170 par pret atturas norādīts. Jāpārbauda vēlreiz 170 par. Es, godīgi sakot, nebiju koncentrējies. Elektroniski elektroniski pārbaudām. Un nebija īsti nezinu, vai pareizi saskatīju. Beidzam balsot. 36 mīnus 48 par. 173 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 174. 173 pieņemts ir. 173 ir pieņems, pārbaudīsim. Now we will see the strength of the liberal group. <laughs> Tagad redzēsim liberāļu grupas spēku. <laughs> Simtiem šķiet par pret atturas norādīts. 176 par pret atturas norādīts. 177 par pret atturas norādīts. 178 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudām, jo sociālisti tur bija tāda neliela hausa fāze. Ir jāgos. Which is the number of the amendment? Because there was no translation. Kurš numurs tas bija? Mums nebija tulkojuma. Second uh, part 107. Otrā daļa no 178. We checked. Pārbaudām elektroniski. No 178. otrā daļa pārbaudām elektroniski. Yes. Beidzam balsot. It's rejected. Tas ir noraidīts. 179 par. Mariet, tā vangvārda ir tik perfekta. Your That's, English is German. Okay. That it's a problem that Greeks more and more do not understand the German. Tā ir problēma, ka Grieķi aizvien mazāk saprot vāciešus. 179 in favor. 179 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 11. kompromiss. Par. Pret atturas pieņemts. 189 par. Pret atturas pieņemts. Norādīts, norādīts. Bei mir. Das ist zweimal. Ja, hier. Tas var apgelehnt. Tas bija noraidīts. Kompromiss 12 par. Mēs to esam izdarījuši. Ah, Entschuldige. Was? Hätten wir, wir hätten 189 machen sollen. Entschuldige. Yes, that's true. We forgot 189. Mēs aizmirsām 189, 189 aizmirsām. Uh, one... Tātad jūs uh, pieņemat, ka 189 bija norādīts, 191, kurš par, pret, atturas, tas viņam nepalīdzēja. Kompromiss 12. 12. kompromiss, kurš par? Pret atturas pieņemts. 196. par? Pret atturas norēdīts. Tad tagad 199. Eh, par? Pret atturas norēdīts. 200. par? Pret atturas norēdīts.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 jāpārbauda. Nebija skaidrs. 210. grozījums. Es ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret 26.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 230. par pret atturas noraidīts. 231. 32. par pret atturas pieņemts. Tur kāds autors paņēma dubult honorāru, acīm redzot, šī eh, grozījuma sastādītē. 233.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 Äh, mein, mein Päckchen ist die andere. Äh, Manā uh, paciņā ir uh, nepareizi lapa ielikta. Droši vien kāds arābu darbinieks bija otrādi ielicis lapusi. 238. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 239. par, pret, atturas noraidīts. 240. pirmā daļa par, pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 200. Nē, tas ir pieņemts. 242. par pret atturas noraidīts. 243. par pret atturas noraidīts. 246. par pret atturas noraidīts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 250. par pret atturas noraidīts. 16. A kompromiss par pret atturas pieņemts. 261. grozījums par pret atturas noraidīts. 268. par pret atturas noraidīts. 267. par pret atturas pieņemts. 278. par pret atturas noraidīts. Tad uh, 275. par pret atturas pieņemts. Noraidīts, noraidīts, es atvainojos, noraidīts. Vienā suvā, 275. 275. 269, 269, par to vēl neesam balsojuši. 280, es atvainojos 68, 268 par, pret, atturas noraidīts. 269 par, pret, atturas noraidīts. 270 par, pret, atturas noraidīts. 271 par, pret, atturas noraidīts. 272. par, pret, atturas noraidīts. 273. par, pret, atturas noraidīts. 274. par, pret, atturas noraidīts. 277. par, pret, atturas noraidīts. 278. par, pret, atturas noraidīts. 279. par, pret, atturas noraidīts. 280. 81. par, pret, atturas noraidīts. 282. par, pret, atturas noraidīts. 283. par, pret, atturas noraidīts. 284. par, pret,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 Tas bija 89. Pārbaudām. 289. Ah, oh, that's the classical conservatives. Mit 13 zu 33. 13 pret 33 noraidīts. 292. par. 290. jā. Kurš par 290. pret? Atturas noraidīts. 292. par pret atturas noraidīts. 294. par pret atturas noraidīts. 295. par pret atturas noraidīts. 296. par pret atturas noraidīts. 297. par pret atturas noraidīts. 298. par, pret, atturas, noraidīts. 299. par, pret, atturas, noraidīts. 300. par, pret, atturas noraidīts. 301. par, pret, atturas noraidīts. 302. par, pret, atturas noraidīts. 303. par, pret, atturas noraidīts. 305. par, pret, atturas noraidīts. 306. par, pret atturas noraidīts. 307. par pret atturas pieņemts. 309. par pret atturas pārbaudīsim. 309. 309. pārbaudām. Danke. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 11 pēc 37 norādīts. 310 par, pret atturas norādīts 311 par, pret atturas norādīts 311 no pārbaudām. 311. Tas bija norādīts. Nu, sociālisti laikam mainījuši savu pozīciju, bet tikai daļēji. Beidzam balsot. 11 pret 32. Trīsim divpadsmit par. Pret. Atturas norādīts. Trīsim četrpadsmit par. Pret. Atturas norādīts. 315 par pret atturas norādīts 316 par pret atturas norādīts. Kompromiss 17 par pret atturas pieņemts. 326 grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 327 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 par pret atturas pieņemts grozījums 337 par pret atturas norēdīts. Dāfa kungs. Uh, Priekšsēdētāji, pār šo 338. grozījumu es gribētu lūgt uh, dalītu balsojumu. Šeit ir rakstīts aicina nākamo parlamentu un komisiju pārskatīt. ies ilgā iestājas procesa, kur iesaistīšās Eiropas Savienība un Turcija, integritāte. Punkts. Un tad otrā daļa kā atsevišķa. Paldies! Priekšsēdētāji mums ir ierasti noteikumi un par to ir jālem pirms tam. Dāfa kungs zina, ka mēs esam pret grozījumu, bet ja jūs gribat tik divreiz sagra, sakauti, tad mēs varam arī to izdarīt. Tas bija rūs arī jārecht, ne? No? Also im Prinzip wollten aber. Geoffrey, äh, Geoffrey, sir. Andrew. Andrew. I'm very close. Andrew. Um, es arī gribētu, bet man ir jāpieņem noteikumi. Ja tas ir noraidīts, tad noraidīts. Let's vote who is in favor of 3. Pār 338.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 pieņemts 3 par pret atturas norādīts 4 par pret atturas pieņemts 5 par pret atturas norādīts 6 par pret atturas pārbaudām. Sesto pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pret 34 norādīts. 7 par pret atturas norādīts. 8 par pret atturas norādīts. 9 par pret atturas norādīts. 10 par pret atturas norādīts. 11 par pret atturas norādīts 12 par pret atturas norādīts 13 par pret atturas norādīts 14 par pret atturas pārbaudēm. 14. Apšūdas geslost. Beidzam balsot. 12 pret 3, 4. Šķiet, ka nepareizi vērtēt. 16, 15 par, pret atturas norādīts, 16 par, pret atturas norādīts, 17 par, pret atturas norādīts, 18 par, pret atturas norādīts, 19 par, pret atturas norādīts, 20 par, pret atturas pieņemts, 21 Nē. 20 no pārbaudām, labi. Apšanas kišlā. Beidzam balsot. 35 pret 13 pieņemts. 23 par. Pret. Atturis norādīts. 24, 25 par. Pret. Atturis norādīts. 26 par pret atturas. Un nu, izskatās, ka pieņemts, bet uh, vienīgais, ja nu, tāds pat būtu piedalījusies. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 30. 26 par 26. Vai te mēs tikko pa 26, jā. Tagad pa 27 par. Pret atturas norēdīts 28 par. Pret atturas norēdīts 29 par. Pret atturas norēdīts 30 par. Pret atturas norēdīts 31 par. Pret atturas norēdīts 32 par. Pret atturas norēdīts 33 par pret atturas norādīts 35 par pret atturas pieņemts 36 par pret atturas pieņemts 37 par pret atturas pieņemts 38 par pret atturas norādīts 39 par pret atturas norādīts tagad Balsojums kopējs balsojums. Sākam balsot. Want, uh, äh, Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. 36 par. 8, ne 5 atturējās izniegs veicam referents kundzi. Gribētu izteikt arī paldies, Rija. Tu tik ilgi strādāji pie šī ziņojuma, vadīji to un vienmēr dabūji par šo sarežģītu jautājumu lielu vairākumu. Un tā kā tu vairs nekandidē, tad tas ir, laikam, tavs pēdējais progresa ziņojums par visiem uh, gadiem, kurā tu esi, kuros tu esi strādājis. Gribētu teikt lielu paldies. Paldies, priekšsēdētāji nekad nebija garlaicīgi, esot referentē par Turciju, bet es gribētu pateikties arī kolēģiem, ne tikai šodien, bet jo īpaši šodien par to, ka mēs beidzot ievērojām to, par ko mēs bijām vienojušies pēdējās nedēļās. Un uh, bija ļoti svarīgi, Eh, šajos gados, kad biju referenti par Turciju, ka varējām rast vienošanos parlamentā. Un tādu vienošanos, kas Turciju skata kā kandidātu valsti, bet, eh, jā, sarunas ar viņiem notiek, bet mums pret viņiem jāizturas atvērti un eh, taisnīgi. Daudz kritikas tika pausts, jo īpaši šogad bet mēs vienmēr esam atvērti un uh, vēlamies atbalstīt reformas Turcijā, un tās ir nepieciešams, ja Turcija grib būt labklājīga. Tātad vēlreiz paldies visiem kolēģiem, jo īpaši Marijai un visiem pārējiem, kuri jā, kuri uh, piekrīt daudzos jautājumos. Paldies viņiem! Dear Ria, do you have not to thank? Dārgā Rija, tev mums nav jāpasakās, eh, jo mums pārsvarā ir vispār bail balsot savādāk. Wir, wir kommen jetzt zum nächsten Tag. Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta par tematu televīzijas un radio izmantošana Eiropas Savienības diplomātijā. Referentkungs, eh, jūs redzat, ka jūs redzu, ka jūs no savām sportiskajām aktivitātēm esat atvesaļojies. Mūsu vecumā vairāk nebeidzat braukt ar riteni. Sir Graham had his what? Tagad vārds Grējamam. Paldies, um, priekšsēdētāji. Es nevarēju piedalīties komitejas sanāksmē pagājušajā nedēļā, jo nelaimes gadījuma rezultātā es nonācu slimnīcā, bet tomēr. Mans eh, velosipēds ir kārtībā, bet es gribu pateikties Hansam Dālem un ēnu referentiem, kas piedalījās darbā. Ir vesela rinda kompromisa grozījumu, visi ir ar manu atbalstu. Ir pieci mutiski grozījumi, un es neiebilstu eh, no otrā līdz piektajam. Un par ziņojumu projektu virsrakstu manas eh, viedoklis ir tāds, ka tad, kad komitejas eh, birojos pieņem nosaukumu un to pieņem priekšsēdētāja konference, nevar to labot, bet var to grozīt ar priekšsēdētāja konferences piekrišanu. Un es gribētu lūgt, varbūt jūs varat priekšsēdētājs vienoties par jaunu virsrakstu, ka tas būtu uh, ieteikuma projekts padomēji komisiju un ADD par raidošo mēdīju lomu veicinot Eiropas Savienības, Savienību un tās vērtības. Vai jūs piekristu šādām izmaiņām un ieteiktu to priekšsēdētāju konferencē, tad mēs varētu rast konsensus komitejā. Herzlichen Dank, wir werden es versuchen. Sirsnīgi paldies, mēģināsim Domāju, ka nav nekāda īpaša iemesla to nedarīt kaut kādu iemeslu dēļ. Jo tas ir. Eh, tāpat jēga šajā rezolūcijā tikai ir izlabota teksta redakcija. Pārpratums. To mēs varētu tā nesaupīgi un vienkārši atrisināt. Un uh, lai nebūtu enti iesaistītie visā šajā procesā. Kurš ir par šo jauno eh, virsrakstu? Lūdzu, paceliet rūku kurš pret atturas tādā veidā pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie kompromisa grūzīm 4 par pret atturas pieņemts. 58, 59 par pret atturas pārbaudām. Die Abstimmung Beidzam balsot. Nē, laikam negluži. Tagad ir beid, beidzam balsot. 13 pret 26 noraidīts. 60 par. Pret atturas pieņemts. Kompromis 5 par. Pret atturas pieņemts. Tālāk grozījums. 84, 85. 84, 85 par pret atturas pieņemts. 86, 87 par pret atturas pieņemts. Tālāk. 89, 99, 1 par pret atturas pieņemts. Tur bija par daudz līdzautori. To nevarēja noraidīt. Kompromiss 6 par pret atturas pieņemts. 98, 304 par pret atturas pieņemts. Mutiski grozījums 1 par pret atturas noraidīts. 105 dalīties balsojums. Kurš pa pirmo daļu par?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 atturas pārbaudām. Apšumus. Beidzam balsot. 15 pret 27 norādīts. 111 par. Pret atturas pieņemts 113 par. Pret atturas pieņemts 114 par pret atturas pieņemts 115 par pret atturas pieņemts kompromis 2 par pret atturas pieņemts tālāk 25 par pret atturas noraidīts 26 par pret pret atturas pieņemts, 27 par pret atturas norādīts, 28 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pārbaudām. Bet šķiet arī man, ka tas tomēr būs noraidīts.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 pret atturas pieņemts 7 par, pret atturas pieņemts 8 un 9 par, pret atturas pieņemts 10, 11 par, pret atturas pieņemts 12, 13 par, pret atturas pieņemts 15 par, pret atturas pieņemts 16 par, pret atturas pieņemts 16 par mutiskais grūzījums 5 par pret atturas pieņemts, kompromis 1 par pret atturas pieņemts. Tālāk. Ir galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 2, 7 par, 4 pret, 1 atturies pieņemts. Tas ir gribi? Where is the uh, amendment on the uh, number six? Can I see it? Kann ich das mal sehen? Wir kommen zur Abstimmung. Sākam par Kovala kunga balsojumu. Tano kungs viņu pārstāvēs. Jā. Es. Tā kā Kovala kungs nevar būt klāt, kompromisi ir um, pieņemti un mēs varam ķerties uzreiz pie balsošanas. Okay, let's start. Sāksim. Pieci par pret atturas Tālāk grozījums 108 par pret atturas pieņemts Sāraža Vaiska grozījums. Vai to kāds var parādīt? <laughs> no, nu, nu. Ā, nu nevajag jau. 109 par pret atturas. Šķiet, ka no, norādīts, bet pārbaudīsim tomēr.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 pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 93 par 93. Tā tur rakstīts 93 par par 93. Pret atturas norādīts. Tālāk. 98. Pirmā daļa par pirmo daļu, par pret atturas norēdīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 99 par pret atturas pieņemts. 100 par pret atturas pieņemts. 249 par pret atturas norēdīts. 101 par pret pret atturas pieņemts, 102 par pret atturas pieņemts, 200, nē, to nē, kompromis 8 par pret atturas pieņemts, 253 par pret atturas pieņemts. Kompromis 9 par pret atturas pieņemts. Tālāk 200. 56 un 116 par, par, pret, autors norēdīts. To tikko norādījām 117 par, pret atturas norādīts sim, gravītais balsojums 118 pirmā daļa par, pret atturas pieņemts otrā daļa par, pret atturas pieņemts. Pārbaudām. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Das ist mit 23 zu 12. 23 pār, 12 pret pieņemts. 257 pār, pret atturs norādīts.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 pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad tālāk 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 160. grozījums par pret atturas pieņemts. Tad 161. Eh, par pret atturas noraidīts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret pret atturas pieņemts. 268. grozījums. Fleckensteins par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tad tagad 198. Eh, grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 199. par, pret, atturas, noraidīts. 200. par, pret, atturas, pieņemts. 201. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 201. Stimmt. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Noraidīts. 202 par. Pret. Atturas pieņemts. 269 par. Pret. Atturas noraidīts. 206 par. Pret. Atturas pieņemts. 210 par. Pret atturas pieņemts. 211. par, pret, atturas pieņemts. 272. par, pret, atturas pieņemts. 214. par, pret, atturas noraidīts. 215. par, pret, atturas pieņemts. 273. par pret atturas pieņemts. 216. par pret atturas pieņemts. 217. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim. 217. pārbaudām. Jā, jā, vāganam, vāganam. Jā, apšūvis, ka šlāk. Beidzam balsot. 15 pret 25 noraidīts. 274. par Divsimt septiņdesmit ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. 220. par, pret, atturas, noraidīts. 275. par, pret, atturas, pieņemts. 223. par, pret, atturas, noraidīts. 224. par, pret, atturas, noraidīts. 228. par, pret, atturas, noraidīts. 278. par, pret, atturas, pieņemts. 288. man liekas, mēs, 28. mēs uh, Es pieļauju kļūdu. Vēl, balsosim vēlreiz. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Man liekas, ka es teicu, ka noraidīts. 228 bija pieņemts. 18. kompromiss par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tad tagad 231. grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. 232. par? Pret? atturas noraidīts. 19. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 278. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 233. par. Vai mēs to pieņēmām? Par. Pret atturas noraidīts. 234. par, pret, atturas, noraidīts. 235. par, pret, atturas, pieņemts. 279. par, pret, atturas, pieņemts. 281. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 23. par,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 Angenommen. Pieņemts. Kāpēc mēs nebalsosim par 242? Jā, tā ir bijusi kļūda šeit. 34. par, pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 44. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Kas tas tagad bija? 45. par, pret, atturas noraidīts. 46. par, pret, atturas noraidīts. 47. par, pret, atturas pieņemts. 48. par, pret, atturas noraidīts. Tas bija 48. 49. 243. pār pret atturas pieņemts. 50. pār pret atturas pieņemts. 51. pār pret atturas pieņemts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 61. grozījums. Nē, 62. Te ir nepareiz uzrakstīts. 62. Jā. Ja. 62. par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas pieņemts. 245. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par divās daļās. Pirmā daļa par a, pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret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 pret atturas pieņemts. Vai mēs varam grupā, blokā balsot par visiem? 11. līdz 17. par, pret, atturas pieņemts. Līdz ar to tagad galīgais balsojums elektroniski. Apšķirums öffnet. Beidzam balsot. Antrāk Die äh, Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 63 pār, 2 pret, 2 atturējušies pieņemts. Tēnāka kungs äh, nododiet mūsu apsveikumu vārdus Kovalu kungam. Un tagad äh, atzinuma projekts par Kyoto protokolu, kurš par elektroniski, jā. Balsosim elektroniski, lai rakstītu vēsturi. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Trīsdesmit četri pār, viens pret, divi atturējušies. Pieņemts. Wir haben jetzt. Tagad uh, mums būs 15 minūšu pārtraukums, un tad Piers Vimon 10 minūšu pārtraukums. Uh, un tad ieradīsies Piers Vimon un ziņos par ārlietu padomes rezultātiem par Ukrainu. Priekšsēdētāji, Elmāra. Jā, lūdzu, vai es varētu kolēģus informēt, ka eh, Krievi ir eh, noteikuši eh, ultimātu Krīmas Ukraiņu trupām pat doties līdz trijiem rītā. Tas ir GMT laiks. To es vienkārši lasu BBC un citos uh, ziņu tīklos. Thank you. Paldies.